Dear colleagues, uh, good afternoon. Godātie kolēģi, labu pēcpusdienu. Sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Tas ir pirmais darba kārtības punkts. Gribu jūs informēt par šādām izmaiņām. Ceturtais um, rezultātu avojas tiesiskumu jomā tiks skatīts rīts pulksten desmitos, nevis šodien pulkstens uh, piecos, un tad, ja nav citu iebilžu, tad apstiprināsim darba kārtību tas pašreizajā formā, kas attiecas uz priekšādātāja paziņojumiem Tad par valodu profilu pastāstīt, ka horvātu un gālu valodā tulkojums nav no pieejams ne šodien, ne rīt. Par koordinātoru ieteikumu apstiprināšanu 2000. 205. regulamenta panti ietvaros 5. februārī pieņemtie lēmumi ir pieņemti pie, pie, pieejami pie dokumentiem, referenta iecelšana iecēlām attiecībā referentu attiecībā Schengens akī sistēmām, attiecībā uz Bulgāriju. Un tāpat arī attiecībā uz atzinumu iecēlām Krisa Gonas kungu par kultūras preču importu. Uh, tur mums kopēja atbildība ar Intunimko. Nu, lūk, ja šādas rekomendācijas varat pieņemt, nu, tad tādā gadījumā varam strādīt pie, prot, pie, pāriet pie protokola apstiprināšanas sēdē, kas notika 8. maijā un 27. un 28. novembrī pagājušajā gadā. Ja nav iebildumi, tad uzskatīsim šos protokols par apstiprinātiem. Kā saprotu, tad Metsals kundze vēlas izteikties par reglamenta pāntu lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Pirms mēs sākam darbu, es gribētu pavisam īsi paust šoku, ka piecus mēnešus pēc uh, Eh, Dafnes Galīcijas nogalināšanas Maltā vēl viens izmekl izmeklēšanas žurnālists eh, ir ticis pakļaut šādam uzbrukumam, viņš viņu nogalināja kopā ar eh, viņa draudzeni Slovākijā vakarnakt, viņiem ir 27 gadi, tas ir nepieņemam, tas ir drausmīgi, mēs lūgtu tāpēc, lai komiteja notur piemiņas brīdi klusuma minūti, uh, lai noliektu galvas viņu pie, priekšā un iestātos par tiesiskumu, runas brīvību, kas taču ir Eiropas Savienības pašu pamatprincipu, un, pazi, un iestātos par to, ka tādus principus ar kājām nedrīkst mīdīt. Šodien, mēs, mums, šodien mums ir jā, jāļauj skumjām, bet rīt ir jāķers pie darbiem un jācīnās. Paldies, Mēcols kundze! Es redzu, ka kolēģi ir viensprātis eh, attiecībā uz jūsu ierosinājumu. Uh, un tad pēc viņas ierosinājuma mēs noturēsim klusumu brīdi Jana Kuzjaka piemiņai. 27 gadi viņam bija. Nu tad, tad lūk, minūte klusumu. Thank you. Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. So, colleagues, we now move to the... Un tātad, pārējiem pie pirmā darba kārtības punkta. Helga Stevensas prezentācija attiecībā uz divām rekomendācijām par padomas lēmumu attiecībā uz Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomas konvenciju par terorisma novēršanu un arī tā, tā papildus protokolu. Gribu atgādināt kolēģiem, ka tā ir piekrišanas procesa eh, procedūra un tāpēc pieņemam tikai un vienīgi procedurāls grozījums. Vispirms došu vārdu referentei Stīvensas kundzei, pēc tam došu vārdu ēnu referentiem. Kā saprotu, tad arī šeit izteiks juridiskais dienests konstitucionāla rakstura apsvērums. Un um, Lūk, tātad tālāk došu vārdu Helgai Stīvensai, lai viņa nāk klajā ar savu prezentāciju. Lūdzu. Thank you, Mr. Chair. And... Priekšā tā, tā paldies jums un paldies arī maniem kolēģiem. Vēlos jums prezentēt divus ziņojumus par terorismu novēršanas konvenciju. Cīņa pret terorismu ir globāls pasākums, un mums jārīkojas kopīgiem spēkiem, roku rokā ar partneriem, kam uzticamies, kopā ar deputāti Holmajer, kas ir līdzreferente un strādā eh, pie šī ziņojuma terorismu komitejā. Mēs esam guvuši būtisku progresu strādājot pie 2017. gada 15. marta teror, pretterorismu direktīvas, kā saprot, eh, Eiropas. Eiropas padomas konvencija un tās papildu protokols jau tika parakstīta Eiropas Savienības vārdī. Tas notika 15. gada 22. oktobrī Rīgā, Latvijā. Tūlīt, kā tika šī konvencija noslēgta. Pēc tam padome 18. decembrī pagājušajā gadā lūdza Eiropas parlamentu dot piekrišanu šo abu divu padomas lēmumu apstiprināšanai, un šodien par to arī spriežam. Viena lieta, ko būtu vērts šai ziņā uzsvērt, ir tas, ka abi šie dokumenti ļoti lielā mērā pievēršas arī sadarbībai ar partneriem ārpus Eiropas Savienības. Un ta, te runāts par tādām krimināla tiesību aspektu īstenošanas niansēm, kas eh, attiecas uz uh, eh, 2178 direktīvu. Papildu protokolā savukārt eh, iekļaut virkne aktu, to starp um, līdzdarbību dažādās uh, tādas normas kā mm, kriminālas norma piemērošana tādiem, kas līdzdarbojas organizācijā, kur tiek apmācīti teroristi, kur tiek organizēti ceļojumi terorisma nolūkos un tā tālāk. Tas atbilst pretterorisma direktīvai. Un kā jūs zinat, manā, kā jūs redzat manā paskaidrojumā, tad jautājums par ārvalstu terorismu cīnītājiem šeit ir ļoti aktuāls un visas Eiropas padomes Dalībvalsts tiek aicinātas rīkoties arī šīs nianses apkarošanā. Tādējādi mēs spēcināsim drošību un īstenosim pretorismu pasākums arī ārpus Eiropas Savienības. Šis protokols turklāt paredz, ka tiek izveidots 24 stundu spēkā esošu nacionālo kontaktu tīklu, lai pātrinātu un atvieglotu informācijas apmaiņu. Ir vērts pieminēt turklāt, ka Eiropas padomas dalība valstis jau ir izveidojuši šādu tīklu, um, izveidot šādus nacionālos kontaktpunktus, un šis tīkls darbojas jau kopš 16. gada decembra. Turklāt padomi ierosina Eiropol iecert par kontaktpunktu Eiropas Savienības. Vadēs atbalstu šo padomas lēmumu un ierosina parlamentam dot savu apstiprinājumu. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, saka priekšēdētājs. Paldies, Helga, tā ir jūsu rekomendācija. Un tālāk. Gribu vaicāt, vai kas sakāms ir ēnu referentiem. Mr. Stetina. Štetinas kungs. Tomas, kungs, jūs tātad, Štetinas kungs, jūs pirmais norādījāt vēlmu uzstāties. Tātad vispirms Tomas Denovskij. Priekšādātāji, paldies. Domāju, ka cīņa pret terorismu ir ļoti daudzšķaitņains jautājums, un ceru, ka nākotnē mēs nu, domāsim ne tik daudz par jaunu kriminālu tiesību normu ieviešanu, nu, kā piemēram, lūk, apmācības pasunāšanu par noziegumu, bet ka strādāsim arī pie tādiem jautājumiem, kas saistīti ar radikalizāciju. piemēram, pat dažāda veida vadlīniju, radikalizēšanas vadlīniju publicēšana un tādu materiālu sagatavošana, kas aicina uz radikalizāciju, būtu soda, krimināla sodām. Dalībvalstīs pēdējo gadu laikā esam piedzīvojuši to, ka policija um, ignorē šāda veida aicinājumus uz radikalizāciju, sakot, ka tie ir tikai tādi individuāli rakstura apgalvojumi, paziņojumi un ka, nu, attiecīgā persona maz nav radikalizēta un tā tālāk, bet, ja skatāmies uz šo parādību tādā globālākā mērogā, tad redzam, ka virkne šo cilvēku faktiski ir šādu aicinājumu rezultātā devušies uz Sīriju. Nu, tikai tāpēc, ka viņi ir pausu galam padzirdējuši kaut ko šādu, saņēmuši kaut kādu informāciju, nu, ar kaut kādu video palīdzību un tā tālāk, ko sagatavo šāda veida ārvalstu cīnītāji, kas jau atrodas Sīrijā. Nu, tā tāda jauna parādība, ar ko mums jārēķinās un kam, ar ko jācīnās. Un vēl viena lieta, protams, ir terorismu finansējums. Terorismu finansē ne jau tikai klasiskā veidā, bet arī šobrīd ar kriptovalūtu palīdzību. Nesen mums bija brīfings kur Čehijas izlūkdienests, slepenais dienests izteica šāda veida brīdinājums. Viņi mums pastāstīja, ka mums vajadzētu pievērsties arī šim finansējuma variantam, uh, Jāsaka, tas ne, te nav runa par vienu atsevišķu incidentu. Šāda veida finansējums ticis vākts kriptovalūtās, nu vienalga, vai runājam par bitkoiniem, jeb bitmonētām, jeb cita veida mm, valūtām, lai finansētu teroristu pārvietošanos. Nu, tā tad, lūk, atzinīgi vērtēju šo ziņojumu un vēlos teikt paldies referentē par paveikto darbu un uzskatu, ka šī ir varbūt tā, lab, tas labākais veids, kā reaģēt, lai attaisnotu es pilsoņu tiesības, kas vēlas, lai mēs pārējam no solījumiem pie darbiem un patiešām reāli apkarojam terorismu. Paldies, tālāk došu vārdu Annai Gomešai, vienkārši, nu, lai būtu tāds līdzsvers, ja? Anna, lūdzu, jums vārdu. Paldies, runāšu Katrīnas Knīčī vārdā. Viņa ir ēna referente no manas grupas, bet viņa nevarēja šo pēcpusdienu būt šeit, un viņa lūdza mani nolasīt viņas piezīmes. Viņa saka paldies Helgai Stīvensai par prezentāciju abu ziņojumu gadījumā un pauž atvainošanos, ka nevarēja ierasties. Teroristu uzbrukumu, kas tika veikti pēdējos gados, skaidri parāda, ka terorisms ir pārobeža rakstura un ir vajadzīga spēcīga starptautiska sadarbība, un neviena valsts nevar cīnīties ar terorismu viena pati. Kā mēs labi zinām, tad direktīvas par terorismu apkarošanu pieņemšana nodrošina pamatus šāda veida sadarbībai nacionālā starptautiskā līmenī, lai cīnītos pret radikalizāciju un vardarbību ekstremismu. Vispārēja izpratne par terorismu un ar to saistītiem noziegumiem kopā ar nosacījumiem, kas ļauj samazināt terorismu draudus, kas nāk no ārvalstu terorismu cīnītājiem, pilnīgi noteikti būtisks veids, kā, re, kā palielināt ES līmeņa reakciju un pielāgot īstenību šiem draudiem. Šos konvencijas pieņemšana ir atbilstīgs un izlēmīgs solis ceļā uz visaptverošu starptautisku un pārobežu sadarbību. Nu, lūk, pabeidzu nolasīt to, ko man kolēģi bija sagatavojusi, bet arī gribēju ko piemetināt pati no sevis. Un lūk. Jā, pilnīgi noteikti. Es arī piekrītu, ka tas ir pareizais lēmums Eiropolu iecert par, ko, iecelt par kontaktpunktu šai tīklā pastiprinātās sadarbības ietvaros. Mēs no savas puses jau sen esam mudinājuši dalībvalsts uz šādu sadarbību. Šī sadarbība ir ļoti nozīmīga arī tad, kad runājam par trešām valstīm ārpus Eiropas Savienības. Turklāt nedrīkstam ignorēt ietekmi kas ir mūsu ārēji, ārpolitikai. Nu, reizēm tā tiek izmantota, lai šo narratīvu izmantotu rekrutējot teroristus, bet vienlaikus gribu teikt arī lūko, nedrīkstam iekrist tajā slazdā, kur mēs par terorismu uzskatām visu, kas, ko dara šīs trešās valstis it īpaši tad, kad runājam par totalitārismu režīmiem un tam līdzīgi. Totalitārismu režo, režīmu izmanto terorismu kā aizbildinājumu pilnīgi visu veidu darbībām. Gribu atgādināt, ka, piemēram, Nelsons Mandela savukārt arī savulaik tika paziņots par, izsludināts par teroristu, bet, protams, ka viņš nebija terorists, viņš bija patiešām īsts brīvības cīnītājs. Un tāpēc šai ziņā var teikt tikai lūko, es būtu ļoti piesardzīgs, gribētu būt ļoti piesardzīgs tajā brīdī, kad mēs, līdzīgi kā Čehija, Ehm, šobrīd izsūt, izraidām kādu, piemēram, uz Turciju, pamatojoties uz apsūdzībām par terorismu. Tā tas notika, šodien lasījām ziņās attiecībā uz Salī Muslimu, kas ir ehm, dziļi respektēts Sīrijas ehm, līderis, kas cīnās pret ļaunām terorismu formām, ko esam piedzīvojuši, pret Daešu, respektīvi. Viņš ir pie šiem cīnītāju spēkiem, un viņa līdzdalība bija ļoti nozīmīga. Bet tagad viņš tika mm, nosaukts par terorismu, tas ir vienkārši absurdi, un, protams, ka tādējādi mēs tikai un vienīgi spēlējam par labu turi, Turcijas teritoriālajai pieejai, kuras ietvaros viņi pārstrā, pār, pārkāp visas pamatnormas, ko gan mums mm, gribētos, ka Turcija kā kandidāta valsts tās ievēro. Tas pats attiec arī uz Grūziju, kur, piemēram, Turcija ir pieprasīja, kurai Turcija pieprasīja izraizīt, pamatoties uz terorismu pamatiem, Čabuka, Čabuka kungu, vai citas valstis kā Etiopija kur britu etiopiešu valsts piedrīgais tika nolaupīts un iemests pēc tam atkal cietumā, nu, kā terorists. Nu, mums ir jāspēj šāda veida vārda izmantošana savos nolūkos no, no, no šķirt no tā, kas patiešām ir terorisms. Štetins kungs tālāk lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji. Pirmam kārtām no sirds gribu teikt paldies Annai. Es tiešām ļoti esmu nokaunījies, ka mūsu, manas valsts policisti e, arestēja šo kurdu cīnītāju muslimu pirms pāris dienām. Viņš pilnīgi noteikti nav terorists. Viņš ir kurdu cīnītājs, brīvības cīnītājs pret ISIS Un tas ir nožēlojami, ko darīja mūsu policija un iekšlietu ministrija. Nu, tagad pievērsīšos šiem ziņojumiem. Esmu pārliecināts, ka mums vajadzīga plaša sadarbība cīņā pret terorismu, kas turpina radīt draudus. Mums ir jāspēcina cietieni, gan, centieni gan Eiropā, gan globāli, lai novērstu uh, un izskaustu terorismu visās tās tā formās. Mūsu kopēja atbildība ir garantēt mūsu pilsoņu drošību. Un tāpēc mums ir jā, jābūt par konvencijas parakstītājiem, un, jā, un tāpēc nepieciešams pieņemt arī šis papildu protokols. Tādējādi uzlabosim sadarbību ne tikai uh, nu, beidzot informācijas apmaiņu, kas ļoti vajadzīga, protams, bet vienlaikus arī nodarbojoties ar profilaksi un upura aizsardzību. Kopīgiem spēkiem mums jānodrošina efektīva, efektīva reakcija uz draudiem, ko rada ārvalstu cīnītāji, kas dodas cīnīties uz ārzemēm. Šī konvencija un tās papildu protokols ir viens ļoti svarīgs solis īstajā virzienā. Bet tas ir tikai viens solis. Iepriekšējos gados ES ir parādījusi, izrādījusi progresu ceļā uz drošības savienību, bet šis darbs jāturpina, ir jāizvērtē visi draudi, jāspēj būt soli priekšā visiem šiem riskiem un vienlaikus jānodarbojas ar efektīvu profilaksi, ja novēršot tos savlaicīgi. Paldies, Štetins kungam, vai ir vēl kāds, kas vēlas uzstāties, ja ne? Tomēr Varbūt pavisam īsi, Tomas, man liekas, es jau zinu, ko es gribēju ieteikt. Anna, vai jūs varētu man šeit izpalīdzēt? Jūs tagad sajaucāt vienā katlā divas dažādas lietas. Tas bija Turcijas valdības pieprasījums country that we will send it him to the to the Turk viņš, šis cilvēks ir gan cietumā, bet viņš nav izraidīts uz Turciju. Es nevaru, protams, runāt eh, Čehijas iekšlietu un valdības vārdā, bet es domāju, ka netiks eh, izmantots mūsu tiesības, viņš netiks izraidīts, nosūtīts uz Turciju. Spiediens ir milzīgs, ASV, Norvēģija un tā tālāk, bet es jums piekrītu, ka nevaram izmantot šādus uh, aizbildinājumus, lai mestu cietumā opozīcijas pārstāvis nedemokrātiskās valstīs. Paldies! Paldies, ka tā bija tāda cieņpilna diskusija, tas ir ļoti liederīgi. Paldies! Bet pirms dodu vārdu atkal Helgai Stīvensai gribu pastāstīt, pastāstīt, ka mums ir atsevišķi kompetences eh, sadalījumi jautājumi, ar ko mums, par ko mums jāspriež ar juridisko dienestu. Tāpēc došu vārdu juridiskajam dienestam vispirms un pēc tam uzklausīsim padomus pārstāvs. Juridiskais dienests vispirms lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies, ka devāt man vārdu. Eiropas parlamenta juridiskais dienests, dienests apzinās, kāda ir pārējo iestāžu nostāja komisijā, respektīvi un padomē. Uh, attiecībā uz to, kur, kam piekrīt kompetence slēgt šāda veida līgums, respektīvi konvenciju un papildu protokolu. Turklāt man jāsaka, ka mūs nelūdza sniegt juridisku atzinumu par šo jautājumu, tāpēc varu sniegt jums tikai preliminārus, provizoriskus piezīmes un komentārus. ES jomā ir pieņemt, līmenī pieņemti daudz mēri, kas saistīti ar terorismu apkarošanu. Ir vesels saraksts ar šāda veida mēriem komisijas priekšlikums padomas lēmumam noslēgt dažādu veidu vienošanās, pēdējais no tiem, varbūt nesvarīgākais, bet pēdējais ir 17. gada direktīva 541 par terorismu apkarošanu. Daudz šīs direktīvas noteikumi ietver arī konvencijā un papildu protokolos kartās jomas saskaņā ar 32. pāntu līgumā par ES darbību Eiropas Savienība ir ekskluzīva kompetence slēgt šāda veida starptautiskas nolīgumus, ja šāda veida slē, nolīguma slēgšana var ietekmēt tās kopējo darbību. Nu, lūk, tā ir viena no šo ekskluzīvās kompetences definīcijām, definīcijas kritērijiem, un šķiet, ka pastāv arī plaša pārklāšanās ar papildu protokolu konvenciju un ES tiesību normām šai jomā, un tāpēc provizoriski uz to raugoties, mēs teiktu, ka šeit ir ekskluzīva ES piekrītoša kompetence šo konvenciju parakstīt un parakstīt arī papildu protokolu. Šo nostāju eh, pauda arī komisijas attiecīgie dienesti savā dokumentā. Lūk, tas pavisam īsi sakāmais no manas puses. Protams, ja komiteja vēlētos visaptvarošu un padziļinātu analīzi šai lietā, tad mēs esam jūsu rīcībā. We'll Labi, um, dzirdēsim, ko referente par to domā, bet vēl tagad ātrs komentārs arī no komisijas lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Uh, man ir uh, komisijas instrukcijas no vienas puses atzinīgi vērtēt priekšlikumu un arī uh, atzīt to, cik uh, svarīgi ir noslēgt darbu šiem instrumentiem, kā to norādījis parlaments, bet tāpat arī man ir jānorāda, ka komisija noteikti uh, pievērš nepieciešamo uzmanību šim svarīgajam starptinstitucionālajam jautājumam, uh, bet pēc parlamenta juridiskā dienesta dzirdēšanas es varu vairs gari plaši neizteikties. Mēs arī piekrītam padomus juridi, parlamenta juridiskā dienesta paustajam argumentam, un mēs varam piekrist tam un jā, ir jāsaglabā iespēja atbilstoši rīkoties. Bet eh, tas eh, nedrīkst mūs novērst no visbūtiskākā aspekta, proti, cik svarīgi ir noslēgt eh, darbu pie abiem instrumentiem. Nu, mēs noteikti ļoti atzinīgi vērtējam parlamenta centienus šajā jomā un arī atzinīgi vērtējam referents Helgas Stīvensas centienus. Paldies, un tagad vēl vārds padomēji, lūdzu. Paldies priekšsādātāju par doto vārdu. Padomē eh, bija tāda pati pieeja, kā arī pieņemot lēmumus, parakstot tad, mūsu lēmumu par terorisma novēršanu un papildu protokolus. Un, uh, kopš uh, iepriekšējās parakstīšanas nav situācija tik būtiski mainījusies, lai jā, uh, mums būtu iemesls arī mainīt mūsu nostāju. Un padomas lēmuma projekts secinājumiem nodrošināja konsekvence ar padomas lēmumā izmantoto tekstu. Tas arī viss no manas puses. Okay, um, Monika, did you... Paldies. Monika, vai arī jūs vēlaties vēl ko teikt? Es saprotu, ka jūs pievienoties diskusijai vēlāk. Lūdzu, Haumājers Kanze. Paldies priekšsādātāji. Gribēju tikai teikt, ka gan pavad protokola saturs un teksts, gan arī konvencijas teksts, kur tiek runāts par eh, terorisma novēršanu. Eh, tad, tad eh, par to nav panākt pilnīga vienošanās priekšlikumā, un tādēļ ir arī ir šis aicinājums cīnīties pret teroristiskām darbībām, arī veikt izglītojošos pasākumus. Um, un tāpat arī pieminēt aspektu par terorisma propagandu. Un uh, te jau ir diezgan liela iedzināšanās detaļās, un, un arī tas uz to, kas jau tiek darīts uh, padomas uh, secinājuma projektā. Un mūsuprāt, tas jau to arī ļoti labi aptver pretterorisma direktīvu. Paldies! Paldies! notiek. Monika, jūs mikrofons palicis vēl ieslēgts. Un tagad es varu atkal dot vārdu referentai Stīvensas kundzei noslēguma komentāram. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģiem. Īpaši paldies saku visiem ēnu referentiem un arī pārējiem kolēģiem, kas uh, iesaistījās darbā. Un jāsaka paldies arī juridiskajam dienestam un uh, citiem cilvēkiem, kas sniedza savu ieguldījumu. Um, domāju, ka šis ir jautājums, kas mums vēl ir jāizrunā ar ēnu referentiem, pirms mēs uh, varam pievērsties balsojumam. Paldies, kolēģi, paldies, Helga. Termiņš grozījumu iesniegšanai, grozījumi varbūt tikai procedurāli, kā jau minēju iepriekš, termiņš grozījumu iesniegšanai ir 7. marts. Colleagues, we now we would proceed to... Un tagad pievērsīsimies 7. līdz 14. punktam darba kārtībā. Runa ir par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Esmu saņēmis informāciju, ka eh, referente nevarēs ierasties ātrāk kā pulksten sešos. Mēs lūdzām Maiti pievienoties mums nedaudz ātrāk, bet, diemžēl, viņai tas neizdosies. Tātad 7. līdz 14. punkts ar tiem turpināsim pēc nelielas pauzes. Atvainojos, ka tā jārīkojas. Es saprotu, ka ir jau diezgan vēls pirmdienas vakaram. Tātad 7. līdz 14. darba kārtības punkts. Es eh, saprotu, ka šī nav ideāla situācija tiem deputātiem, kas atrada laiku, lai mums pievienotos, un arī um, viņu darbiniekiem. Bet, uh, nu jā, ir jāpiesaka pauze līdz pulksten sešiem. Tie, kas ir īpaši interesēti psihoaktīvo vielu jautājumā, lūdzu jūs nedaudz uzgaidīt. Metsolas kundz vēlas ierosināt reglamentu punktu nav tas uh, eh, reglamentu punkts, bet varbūt ir iespējams arī prezentēt ETP nostāju pirms referentes ierašanās. Jā, ETP vēlas uh, pātrināt diskusiju. Jā, šis ir tāds precedents, kas, var, kas rada man bažas. Tas varētu būt tāds diezgan uztraucošs precedents uh, parlamentā pirms diskusiju. Mums gan arī vēl ir 15. punkts darba kārtībā par cepolu, un nē, tas laikam gan ir paredzēts rītdienai. Labi, darbu turpināsim pulksten 18. Tie, kas nevar vairs gaidīt, es jūs nekādā ziņā nevainošu, es gan būšu šeit. Vai mums ir kvorums? Pārbaudīsim, vai mums ir kvorums. Lūdzu, nedodieties visi prom uzreiz. Tad desmit minūtes līdz pulksten sešiem. Maita, you're here. Maita, redzu, ka esat ieradusies kolēģi, referente ir pievienojusies mums un paldies eh, par izrādīto pacietību gaidot, tātad referente ir ieradusies. Any of the shadows, but maybe EPP, I know they're not present. Okay. We're waiting for the council presidency to. Okay, but, but the rapporteur is here. Yeah. So, um, colleagues, as the... Kolēģi. Referenti lēnām dodas savas vietas virzienā. Un tikmēr es iepazīstināšu jūs ar apspriežamajiem darba kārtības punktiem, kas ir 7. līdz 14. Tie visi ir par psihoaktīvajām vielām un dažādiem failiem, kas tām veltīti. Padomu noņēma īstenošanas lēmumu projektus septiņām psihoaktīvajām vielām un to kontrolas pasākumiem dalībvalstīs. Un parlamentam ir jāsniedz eh, savus viedokļus konsultācijas procedūras ietvaros. Referente par visiem šiem septiņiem failiem ir Maite uh, eh, Pagazuru Tundo. Un padoma vēlas iekļaut uh, šīs vielas galvenajās starptautiskajās konvencijās par narkotiku kontroli. Esam aicinājuši arī prezidentūru un komisiju mums pievienoties, mēs viņus uzaicinājām, viņi vēl mums nav pievienojušies. Nē, komisija tomēr jau ir šeit. Referente šeit, un tas arī ir galvenais. Es mēģināju izteikt savus ievadvārdus pavisam lēni, Es varētu mēģināt arī nosaukt uh, visus failu nosaukumus. Kolēģi, paldies par pacietību. Maita, lūdzu. Sí, bien, eh, voy a informar muy, muy brevemente. Paldies. Es runāšu pavisam īsi priekšsēdētāji par uh, narkotiku komiteju ECOSOKā. Uh, viņiem notika sanāksme Vīnē. Uh, un tā bija 61. Uh, sesija, un runa ir par vēl 12 vielu iekļaušanu a, uh, psihotropo vielu sarakstā. Jautājums ļoti tehnisks. Pasaules veselības organizācijas ģenerālsekretārs sagatavoja rekomendāciju pagājušā gada 8. decembrī. Un šajā rekomendācijā tika ierosināts iekļaut šīs jaunās vielas sarakstā, sarakstā, konven, ko aptver konvencija. Un šī gada martā dalība valstis balsos par a, a, to a, atbilstošajā sesijā. Būtu ļoti liederīgi, ja Eiropas Savienības nostāja varētu būt vienota. Un mēs ceram, ka uh, visu institūciju viedoklis un nostāja būs vienota. Parlamenta un padomes institīva koncentrējas uz septiņām jaunām psihoaktīvajām vielām, un mēs uzskatām, ka šīs vielas vajadzētu kontrolēt Eiropas līmenī. Padome ir sagatavojusi lēmuma projektu, kas aptver septiņas jaunās psihoaktīvās vielas. Tas nozīmē, ka Libe ir jāapstiprina priekšlikuma projekti. Ir septiņi atsevišķi priekšlikuma projekti, jo par katru no vielām ir sagatavots uh, atsevišķs uh, ziņojuma projekts. Tā tas bija jādara, mm, lai padoma varētu to pēc tam izmantot. Un, lai nodrošinātu tādu saskaņotību, apskatām šos visus punktus kopā. Un ar kā arī iepriekš psihoaktīvo vielu gadījumā esam mēģinājuši nodrošināt saskaņotu pieeju, lai mēs varētu pieņemt savu nostāju pavisam ātri. Es ceru, ka to mums izdosies izdarīt bez grozījumiem un esmu lūgusi ēnu referentu palīdzību, lai mēs varētu kopā strādāt, panākt uh, progresu pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu nobalstēt, šo, nobalsot šeit un arī, lai plenāra sesijā varētu tikt balsots par visu pakotni kopumā. Es varu teikt, ka ir 2015. gadā tika identificēts 98 jaunas psihoaktīvās vielas. Redzat, ka tas ir milzīgs uh, vielu skaits. Mums ir jārīkojas ļoti ātri, lai visas šīs uh, vielas tiktu iekļautas sarakstā un tām tiktu piemērota atbilstoša kontrola, kas ir, protams, sabiedrības veselības interesēs. Paldies, tā, ka priekšsēdētājs izsmeļoši informāciju visiem kolēģiem. Cik es saprotu, tad jūs uh, lūdzat, lai būtu minimāls grozījums skaits vai lai vispār grozījuma nebūtu. Redzu, ka referenti gan nav ieradušies, bet vai ir kāds, kas izteiksies ēnu referentu vārdām. Uh, Roberta, lūdzu. Tas ir tas, ko jūs gaidījat. Jūs runājat Eiropas Tautas partijas ēnu referenta vārdam. Es runāšu mūsu ēnu uh, referenta vārdā. Uh, viņš pašlaik piedarās uh, faktu noskaidrošanas misijā Libānā. Viņš tiemžēl nevarēja šodien pievienoties. Pirmkārt, paldies referentē par prezentāciju un par ziņojumiem. Ja runājam par septiņiem padomas īstenošanas lēmumiem. Active substances in the European mēs zinām, ka šīs jaunās psihoaktīvās vielas jau ir pieejamas apritē Eiropas Savienībā, tās ir līdzīgas heroīnam, tās ir nogalinājušas jau 196 cilvēkus kopš 2013. gada. Zinātniskais atzinums par visām šīm vielām pavisam skaidrs, šīm psihoaktīvajām vielām tās var būt nāvējošas ziņojumi norāda, ka organizētās noziedzības grupas nodarbojas ar šo vielu tirsniecību, tādēļ ETP un mūsu ēna referents pilnībā atbalsta ierosinājums pastiprināt kontrolas pasākums Eiropas Savienībā un uzlabot sadarbības starp Eiropas Savienības dalībvalstīm šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Vai kāds vēlas izteikties citu grupu vārdā? Es zinu, ka arī prezidentūra un komisija ir ieradušies izteikties par šo punktu. Uzklausīsim no sākuma prezidentūru. Atvainojos, Helga, vai jūs gribējāt ko teikt? Stīvens Skundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos uh, sirsnīgi pateikties referentēm. Tas ir tāds ļoti labs darba piemērs. Uh, um, ir aptvērusi visus dažādos failus, dažādās vielas. Es pilnībā atbalstu viņas paveikto darbu. Uh, šie ļoti tehniski priekšlikumi, un tādēļ es arī piekrītu, ka ir labāk ar tiem strādāt bez grozījuma. Es, es ceru, ka arī kolēģi varēs atbalstīt šo lūgumu, un es varētu pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds prezidentūrē. Labdien, paldies priekšsēdētāji. Gribēju jūs īsi informēt par uh, Eiropas padomas veikto darbu, gatavojot uh, Eiropas Savienības un tās dalību valstu nostāju uh, narkotiku, narkotiku komisijas uh, 64. sanāksmē Vīnē. Atbildīgā darba grupa ir horizontālā narkotiku uh, jautājuma darba grupa. Uh, Un viņi ir strādājuši pie šiem jautājumiem jau janvāra un februāra sanāksmēs, un tagad gatav, viņi gatavojas arī savai trešajai sanāksmei 1. martā šonadēļ. Tātad 61. sesija, kas notika janvārī, Eiropas komisija. Tad, gatavojoties šai sesijai, Eiropas komisija iesniedza savu priekšlikumu, ka tiktu pieņemts atzinums kas pārstāv Eiropas Savienības nostāju, lai tiktu uh, iekļautas šīs uh, uh, vielas sarakstā konvencijā no 1961. gada, tāda konvencija par psihotropajām vielām, arī no 1971. gada. Priekšlikums ir balstīts uz Pasaules veselības organizācijas rekomendāciju Tas arī balstīts uz uh, ģenerāla sekretāra rekomendāciju no 2000, 2017. gada decembra, lai tad šis vēls tik tiek ļauts arī ANO konvencijās. Padome atbalstīja šo nostāju, ka Eiropas Savienībai ir jāpauž sava nostāja CND ietvaros. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo lēmumi par 12 jaunu vielu iekļaušanu uh, sarakstā, atbilstošajās ANO konvencijās. Tam būs tieša ietekme uz Eiropas Savienības likumdošanu narkotiku jautājumos. Tajā pašā laikā tas atļaus dalību valstīm runāt vienā balsī vienē. Februārī horizontālā narkotika jautājuma darba grupa panāca vienošanos par priekšlikumu, kas, ko formāli pieņems Tieslietu un iekšlietu padome 8. un 9. martā un arī saistībā ar 61. CND narkotiku jautājumu darba grupa apsprieda un pieņēma rezolūcijas projektu no Somijas. Tas tiks ieslikts, iesniegts kā Eiropas Savienības rezolūcija CND sesijai. Rezolūcijas mērķis ir atbalstīt narkotiku analīžu laboratoriju darbu, uh, pieņemot lēmumus par vietu iek, vielu iekļaušanu sarakstā. Un tas arī uzsver to, ka ir jāatbalsta šīs laboratorijas viņu veiktajā darbā. Rezolūcija aicina dalībvalstis stiprināt, stiprināt Nacionālo narkotiku labor, analīžu laboratoriju darbu un arī nodrošināt uh, efektīvu uh, laboratoriju rezultātu uh, apmaiņu par nesen uh, sarakstā iekļautajām vielām. Tas sevī iekļauj arī tendenču analīzi. TND blakus pasākumos, kā blakus pasākumu prezidentūra kopā ar komisiju organizēs Eiropas Savienības pavadošo blakus pasākumu par narkotikām un tumšotīku Darknet. Uh, Tāpat arī paredzētas divpusējas sanāksmes uh, uh, ar uh, Eiropas Savienības dalību valstīm un citām valstīm ir paredzēta tikšanās ar Brazīliju, arī konsultācijas ar ASV, Krieviju un citām ANO dalību valstīm. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Serko kungs, un tagad Mījuka kungs no komisijas pavisam īsūdz. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt man nevajadzētu iecināties eh, detaļās, bet es eh, gribētu īsti pieminēt divus punktus. Un pirmais ir tas, ka Mēs eh, jau dzirdējām, ka šīs vielas ir ārkārtīgi spēcīgas un bīstamas, tāpēc mums vajadzētu rīkoties ātri, lai tās varētu pietiekami labi kontrolēt. Es vēlētos jums eh, paust pateicību gan referentē, gan arī komitējai par to, ka esat eh, sākuši strādāt pie šī dokumenta un darat to ļoti ātri. Otrais - neliels skaidrojums, kāpēc mēs esam ieteikuši kontrolēt šīs septiņas vielas Eiropas līmenī, kaut arī pastāv starptautiskā kontrole. Kā jūs zinat, komisijas priekšlikums balstās uz riska vērtējumu, kuru veica MCDDA, un ir pilnīgi skaidrs, ka tātad, kad šāds riska izvērtējums ir sagatavots, komisija ir jānāk klajā ar priekšlikumu, vai arī jāskaidro, kāpēc šāda priekšlikuma nav. Redzot šo riska izvērtējumu, mums bija skaidrs, ka komisijai ir jānāk klajā ar priekšlikumu. No otras puses, starptautiskais grafiks nebija pavirzies uz priekšu. Septembrī mums bija riska izvērtējums un nebija nekādas skaidrības, kādas vielas tiks kontrolētas starptautiskā līmenī. Pat šodien mēs īsti nezinām, kuras vielas tiks pieņemtas balsošanā uh, narkotisko vielu komisijā martā. Tieši tāpēc mums vajadzētu turpināt strādāt un vajadzētu domāt, kā šīs septiņas vielas iekļaut grafikā, paralēli, protams, skatoties, kas notiek starptautiskā līmenī. Lielas paldies! Tagad atgriezīšos pie referentes. Galavārds jums! Bien, pues muchísimas gracias a todos. Lielas paldies visiem! Es ļoti augstu vērtēju jūsu komentārus. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi saprotam, ka šie ziņojumi ir svarīgi un šīs jautājums ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Mums ir jāpanāk, lai šīs vielas tiktu kontrolētas. Mēs ļoti labi saprotam, cik eh, svarīgs ir šis jautājums. Vēlreiz paldies par atbalstu. Paldies referentē, paldies arī visiem kolēģiem, kas izteicās. Eh, tas nozīmē, ka šī sanāksme ir beigusies un sāksim darbu rīt. Mēs sāksim darbu pulkstens deviņos un skatīsim cepoli jautājumu. Sekretariāts man ir informējis, ka rītdien ir paredzēts streiks. Ņemiet to vērā, īsti nezinu, ko tas nozīmē, bet uh, ir arī ļoti augsts. Striking, but, but... Nu, jūs nestreikojat, bet Brisele streiko. Nezinu, ko tas nozīmē. Nu, izejiet no mājas ātrāk. Šķiet, ka ir vispārējais streiks rīt. Vienkārši ņemiet to vērā, organizējot savu transportu. Paldies, kolēģi, par pacietību. Paldies, ka paguvām paveikt visu, kas bija darāms, un tiekamies rīt.